plenāru sesiju. Vakardienas eh, sēdes protokols ir pieejams, ja ir kādi komentāri, ko vēlties izteikt. Acīm redzot, nav, līdz ar to mēs varam pieņemt vakardienas sanāksmes protokolu. Man ir arī paziņojums